tā, lai piedāvātu pilsoņiem šo iespēju tālāk attīstīties. Paldies! Paldies, komisārs kundzei, saka priekšsēdētāji, līdz ar to debats par šo ziņojumu ir noslēgts, un balsojums būs rīt pusdienas laikā. Tālāk pārējiem pie nākamā darbu kārtības jautājuma, un tas ir Francisko Sausas Vāgnera ziņojums par interneta pārvaldību un turpmāk veicamiem pasākumiem. Uzreiz dod vārdu referentam Četras minūtes lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. El informe que tenía. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tas eh, gods eh, sagatavot eh, ziņojumu, kur internets ir definēts kā sabiedrisks īpašums, kas ir jāvada sabiedrības interešu labā ņemot vērā privātos un sabiedriskās attiecības. Un mums būtu jānovērš mēģinājumi kontrolēt informācijas plūsmu. Viens no galvenajām bažām, kas ir izteiktas uh, ziņojumā, ir par uh, internetu, tātad uh, par privāto, eh, par datu aizsardzību internetā. Un eh, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Mums eh, ir jānodrošina datu aizsardzību, tomēr ir vairāk jāiesaista Eiropas institūcijas struktūrās. Bet internets ir labs instruments eh, pamata brīvību eh, realizēšanai un eh, demokrātijas nodrošināšanai. Tā tad ir jābūt efektīvām garantijām pret jaunām cenzūras formām vai nu no privātām vai sabiedriskām organizācijām. Pieejai internetam ir jābūt reālai, nevis iluzorai. Tātad mēs aicinām uh, valdības pārtraukt uh, cenzūru vai satura filtrēšanu vai citādu pieejas ierobežošanu. Tie uh, ierobežojumi, kas ir būtiski, piemēram, lai aizsargātu nepilngadīgos, šiem ierobežojumiem ir jābūt minimāliem uh, tiem ir jābūt noteiktiem eh, likumā un jāatbilst proporcionalitātes eh, principam, ko ir noteikusi Eiropas eh, tiesa un cilvēktiesība tiesa. Pieejai internetam ir jābūt visiem pilsoņiem bez diskriminācijas un ir vajadzīga palīdzība tiem, kas dzīvo lauku rajonos kā ir teikts digitālajā dienas kārtībā, kur pieņēmis parlaments. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas balss būtu dzirdēta uh, šajā jautājumā, kad mēs runājam starptautiskās uh, organizācijās, īpaši darba grupā par interneta pārvaldību, kas ir ļoti svarīga. Uh, tur piedalās gan valstu, gan privātā sektora, gan eh, organizāciju pārstāvji. Eh, šī organizācija tiksies Viļņā eh, septembrī. Es ieteicu vairākus uzlabojumus un izmaiņas šai organizācijai. Mums ir ļoti svarīgi aizstāvēt Eiropas Savienības principus uh, kas ir noteikti otrajā līguma pantā. Tāpat ir svarīgas arī mūsu attiecības ar valstīm, kam ir citādas vērtības nekā Eiropas Savienībai. Internets ir kā vienojošs faktors. Es gribētu izteikt pateicību arī kolēģiem, kas piedalījās uh, ziņojuma sagatavošanā un arī komisijas pārstāvjiem, kas palīdzēja. Liels paldies par uzklausīšanu. Much, uh, a... Paldies, tagad ir vairāki runātāji brīvajā mikrofonā. Uh, Oskungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Interneta svarīgums ir uh, neapstrīdams, un te ir saikna ar iepriekšējiem jautājumiem, par ko tika runāts, un mēs saprotam, ka pēdējos 20 gados interneta svarīgums ir arvien pieaudzis. Arvien lielākā mērā internets tiek izmantots eh, ļoti plaši, piemēram, jautājumi, kas saistīti ar izglītību. Tiek runāts arī par to, ka internetā pastāv alternatīvā iespēja eh, privāti komunicēt, piemēram, komunicēt, izmantojot šos eh, internetā iespējas, nevis privātus tiešus kontaktus, un tiešām nevaram vienkārši pateikt, ka internets Uh, neiekļaujas mūsu ikdienā. Un pat te pašā laikā varam teikt, ka internetu daudzos gadījumos izmanto pretiesiski. Ir jācīnās pret šādām situācijām un nedrīkstam pieļaut situāciju, ka interneta ir pieļauta tāda rīcība, kas ārpus interneta nekādā gadījumā nav pieļaujama. Un daudzos gadījumos regulējums nav pietiekams. Tie, tieši tādēļ es uzskatu, ka no vienas puses ir šī brīvība, bet te pašā laikā ir privātums un datu aizsardzība, un es nevaru teikt, ka tie ir konkurējošie mērķi, šie mērķi, kas vienkārši ir iekļaujami vienotā koncepcijā, tāpēc es vēlos, lai komisija veicinātu abu mērķu sasniegšanu internetā. Paldies, Lūdzu, Roitovas kundze. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Internet byl dosud řízen bez účasti. Priekšsēdētājs kundze, komisārs Kunz, līdz šim internets tika kontrolēts bez uh, valdības uh, iejaukšanās, bet uh, šāda pašregulācija tālāk vairs nav iespējama. Mūsdienās ir no vienas puses kiberterorisms, no otras puses ir arī valdību mēģinājumi regulēt internetu. Es atbalstu komisiju, kas gribētu pārskatīt iekšējās tātad uzraudzības iestāžu struktūras. Tomēr es domāju, ka aģentūra, kas regulētu internetu, nebūtu pietiekami elastīga. Mums ir jābūt elastīgam mehānismam un e, jābūt ir, piemēram, arbitrāžai, kas e, izšķirtu strīdus Tāpat ir e, jābūt, e, jāuzklausa e, arī dažādas organizācijas, un es ticu, ka Eiropas komisija to visu ņems vērā. Priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, interneta lietošana ir svarīga gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ar internetu var iegādāties pakalpojumus, tātad internets ir vērtība un visiem ir jābūt eh, pieejai internetam bez eh, ierobežojumam. Ir vajadzīga Eiropas programma, kas nodrošinātu šo pieeju un attīstītu infrastruktūru visos reģionos, īpaši eh, laukos, mazāk attīstītajās valstīs. Tādā veidā mēs izlīdzināsim situāciju eh, Eiropā. Tajā pašā laikā eh, šī infrastruktūra ir jāaizsargā pret jebkādu veidu kiberuzbrukumiem. Un eh, šie pasākumi ir jāsaskaņo ar citiem aizsardzības pasākumiem, ko ir pieņēmusi starptautiskā sabiedrība. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Mēlos pateikties arī referentam, un viens no būtiskākajiem aspektiem ir saistīts ar šo digitālo dienas kārtību, kas turpmāko gadu perspektīvā panāks to, lai katram Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu piekļuve platjoslas internetam. Tātad faktiski mēs šeit runājam par tādu klasisku jautājumu, par to, kādā veidā tiek uh, risināt šās jautājumas, manuprāt, ir jā, jāvirzās uz partnerību, lai Eiropas Savienība kļūtu par attiecīgas uh, uzraudzības institūcijas uh, pilntiesīgo partneru. Nu, tad šeit mēs runājam par pamatiesību ievērošanu un brīvību internetā. Atcerēsimies par būtiskākajiem jautājumiem, par nepilngadīgo aizsardzību. Un nākamais svarīgs elements būs saistīts arī ar uh, uh azartspēlēm internetā, var Eh, nodrošināt attiecīgo filtrāciju, attiecībā uz pamatiesību ievērošanu, un tad nākamais jautājums, protams, ko gribēs atsevišķas valdības kontrolēt. Bet tad, protams, ja mēs šeit runājam par šo Eiropas uzraudzības organizāciju, tad ir ļoti svarīgi, lai šī organizācija attiecīgi pārstāvētu visas iesaistītās puslietas. Paldies, lūdzu, Paska kungs. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia je nesporné, že... In... Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Ir eh, nenoliedzami, ka internets ir svarīgs informācijas avots, bet ir jāņem vērā arī šīs informācijas vērtība, jo internetā var atrast arī maldinošu, eh, maldinošas ziņas kopā ar internetu Mēs uh, caur internetu mēs saņemam pornogrāfiju un azartspēles, un šī ir tāda problēma, kas ir jārisina interneta tirgu. Ir jāņem vērā, kādas ir sekas šim interneta tirgumu. Ģimenēm un vecākiem ir jābūt iespēja aizsargāties pret šīm negatīvajām internetu pusēm. Uh, tas būtu arī jāņem vērā un arī institūcijām ir jā, jāņem vērā šis faktors. Paldies! You, Madam Chair, Madam Commissioner. Paldies, priekšsētājs kundze. Eiropas parlaments ieteica komisijai uh, radīt uh, fórumu par interneta eh, pārvaldību, un eh, tāpat arī tiek strādāts pie interneta standartizācijas. Eiropas Savienībai ir svarīgi, lai interneta infrastruktūra būtu aizsargāta pret kiberuzbrukumiem un lai privātā dzīve būtu aizsargāta. Ir jānodrošina kibertelpas eh, drošība Es domāju, ka ir vajadzīgi pasākumi, lai labāk informētu e, par kibernoziegumiem un ir jānosaka skaidrs atbildības visām interešu grupām. Es uzsveru, ka internetam un, e, ir jābūt drošam un ir jāizveido Eiropas infrastruktūra, kas nodrošinātu pārobežu eh, elektroniskā parakstu izmantošanu, lai lietotāji aktīvāk lietotu preces un pakalpojumus, kas ir pieejami internetā, ir vajadzīga mājaslapu certifikācija. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, komisārai eh, Kreskundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlamenta aktīva interese par šo svarīgo internetu pārādības jautājumu mums ir palīdzējusi konsolidēt Eiropas Savienības kopīgo nostāju. Pēdējā gadu laikā Eiropas politikas dimensija internetu pārvaldībā ir kļuvusi daudz redzamāka un svarīgāka, jo internets tiek izmantots arvien plašāks un līdz ar to arī pārvaldība ir arvien svarīgāka loma. Referents Vēlos pateikties referentam, uh, Vagnera kungam un arī viņa kolēģiem. Vēlos tiešām viņus apsveikt, jo viņi ir izcinājuši savā ziņojumā uh, pārvaldības jautājumus. Eiropas parlaments un komisija, priekšsēdētājs kundze, īstenībā pārstāv šajā jautājumā daudzas līdzīgas idejas, pat vienotā. Uh, attieksmes daudzos gadījumos ir. Tad, kad esmu runājis par digitālo darbu kārtību, tad jūs varētu pamanīt, ka daudz jautājumu, kas ir iekļauti šajā ziņojumā, ir jau atspoguļoti arī digitālajā darbu kārtībā. Principi, par kuriem es runāšu vēlreiz, ir vajadzība panākt to, lai Eiropas vērtības, tieši tā kā jūs uzsverat, lai šīs vērtības tiktu ievērotas un lai tiktu iekļauta šī informācija arī globālajā uh, diskusijā. Ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji un uzņēmēji interesi arī starptautiskajā diskusijā tiktu uh, atspoguļots pienācīgi, ņemot vērā to, ka notiek globālas de debates. Mēs plānojam pavisam drīz risināt uh, sarunas ekon ietvaros. Tas notiks Briselē šī mēneša, uh, šajā pašā mēnesī, kad uh, runāsim ar internetu korporāciju pārstāvjiem un noteikti eh, atbil, eh, atmeklēsim arī Viļņā internetu fórumu septembrī, un esmu ļoti gandarīta, ka arī Eiropas parlamenta pārstāvi piedalīsies, sūtīs ļoti stipru delegāciju, un skaidri zinu, ka jūs un jūs noteikti izdarīsiet pareizi izvēli attiecībā uz to, kurš iekļausies šajā delegācija un noteikti Vagnera kungs, kuram ir tik labas idejas, noteikti varētu piedalīties šajā delegācijā. Pēdējo četru gadu laikā fórumā mēs varējām redzēt, ka Eiropas vērtības tiek arvien atbalstīts, un jums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, vēlos pateikties gan par fantastisku sadarbību starp mūsu institūcijām, un ceru, ka nākotnē arī internetu pārvaldība jomā varēsim veiksmīgi sadarboties vēlos pakomentēt to, ko pieminēja jūsu referents. Tik tiešām tā ļoti emocionāli var pieiet šim jautājumam, ka mums ir absolūta atbildība, lai aizsargātu mūsu bērnus pret uh, noziegumiem internetā. Un tad mūsu kopīgie spēki ir jāsaliek un jāizmanto tā, lai mūsu bērni neciestu. Es varu teikt, ka tas nav viegli, bet tas ir jādara. Un tie, kas šobrīd rīkojas šajā virzienā, tad tik tiešām viņi ir gatavi izdarīt visu, kas ir vajadzīgs. Jūs varat būt simtprocentīgi pārliecināti. Un ja jūs tagad lasīsiet rīcības plānu, tad būtiskākais, par ko tiek runāts, ir drošība, uzticamība un privātuma aizsardzībā. Tātad šie pamatvārdi visu laiku tur parādās un pamat uh, rīcībās arī visi šie aspekti tiks iekļaut un šeit absolūtāka saikna ar tām problēmām, ko jūs pieminējat. Un es varu arī absolūti piekrist tiem, kas ir teikuši, ka ikan ietveros Eiropas Savienības loma nekādā gadījumā nedrīkst būt novērtēta pa zemu. Mums ir sava atbildība, un šī atbildība ir jāpilda mūsu loma ir spēkā. Mēs saprotam, ka mums ir milzīgi izaicinājumi no interneta puses. Vienmēr ir labumi, bet vienmēr ir arī kādi potenciāli riski. Tas nozīmē, ka problēmas ir jārisina, jāiet uz priekšu. Bet kopā mēs tieši to arī varam panākt. Un pat lielāka atdevi nekā, ja katrs darbosies atsevišķi. Lielas paldies, komisārs Konze! Un tagad diskusija ir galā. Balsošana notiks rītdien, un te ir pēdējais paziņojums no manas puses. Nākamā sēde notiks 15. jūnijā, rītdien, otrdien sākot.